uzskatīja par to, ka viņa ieņemamā amata funkcijas nav pretrunā ar viņa citiem amatiem. Tālāk ir pienācis grozījums transporta komiteja, ir iesniegusi kor korekciju tekstā, ko pieņēmis parlamentā Eiro, pa, Eiropas parlaments. Uh, 2011. Um, gada 27. septembrī par ceļu satiksmes drošību Eiropā laikam no 2011. līdz 2020. gadam. Saskaņā ar 216. pānta 4. apakšpunktu reglamentā šī korekcija tiks uzskatīta par apstiprinātu, ja vien turpmāko 48 stundu gaitā kāda politiskā grupa vai 40 deputāti neiesniegs prasību balsot par šo korekciju. Tātad šodien balsojums nenotiks, vēlos tikai jūs par to informēt, un jums tagad ir 48 stundas, lai paustu savu iebildi pret šo korekciju, ja tādas jums būtu. Teksts pieejams Eiropas parlamenta mājas vietnē. Tālāk gribu teikt, ka Rods Berenskundz lūgus vārdu. Rods Berenskundz, nē, jūs vairs nevēlties izteikties. Labi. Laiktfrīd kungs vēlas runāt. Laiktfrīd kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Nu, varbūt nav īstais brīdis tagad runāt, bet es gribēju teikt, um, Fajonas kundze man teica, Un arī citi kolēģi teica, ka mūsu uzvārdi te neparādās un e, te ir kaut kāda neatbilstība mūsu sēdekļiem un uzvārdiem. Tā tad e, jū, es pieteicos runāt un Rod Berends kundzes vārds izskanēja, to vajadzētu pārbaudīt. E, Jā, tā arī darīsim, pilnīgi noteikti pārbaudīsim šo lietu. Paldies, ka uz to norādījāt. Darīsim to tulīt pat. Tālāk. Esmu saņēmis no Eiropas Tautas partijas, ALDE grupas, GOE grupas. Viņu attiecīgos sarakstus ar kandidātiem eh, konkrētās parlamenta komitejās un delegācijās.